Godātie kolēģi, priekšsēdētāji kungs, komisāri kungs, mēs atsākam darbu. Es lūdzu visus klusējot ieņemt savas vietas. Un tagad mēs pārējām pie nākamā darba posma Mēs uzklausījām vispārējus komisāru izklāstus, mēs uzklausījām komisāru Rēnu, komisāru Andoru, un tagad mēs izskatīsim trīs tematus. Šorīt runāsim par Eiropas Savienības budžetu un tā saistību ar nacionāliem budžetiem. Šo pēcpusdienu apspriedīsim nacionālās ekonomiskās politikas koordinācijas jautājumus uh, pēcpusdienas uh, sākuma daļā un noslēguma daļā runāsim par nodarbinātības politiku. Gribu sveikt uh, arī Kipras prezidentūru. Līčkungs uh, runās pēc uh, komisāra Levandovska, kurš ir uh, budžeta komisārs un pastāstīs mums par Eiropas komisijas ierosinājumiem attiecībā uz daudzu gadu Eiropas Savienības budžetu. Un uh, Uh, strādāsim pēc tās pašas procedūras, kā tas bija līdz šim. Tie, kuri vēlas uzstāties, aizpilda oranžo pieteikuma lapu, tādas jums visiem ir izdalītas. Ir, à, tagad šķiet šis, šī veidlapa ir balta, līdz ar saules uh, kustību šīs krāsas mainās. Tātad jums jānorāda vārds, kādas valsts parlamentu pārstāv un kādu amatu ieņem, lai mēs varētu dot visiem vārdu līdzsvarotā veidā, lai būtu līdzsvars starp dažādām valstīm, politiskām grupām un parlamentiem ievērots. Un pavisam īsi ievadvārdi, lai jūs pa, iepazīstinātu ar Uh, šīs uh, sanāksmes problemātiku. Mēs runājām par saikni starp nacionāliem budžetiem un Eiropas Savienības budžetu. Šis temats ir īpaši būtisks tieši šobrīd divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka visās dalību valstīs budžetos tiek veikti taupības pasākumi, lai panāktu bezdeficīta budžetu. Dažos valstīs šie ir bezprecedenta pasākumi. Uh, 20 valstis no 27 uh, saskaras ar pārlieku deficītu projektu un 25 valstis ir parakstījušas konsolidācijas uh, līgumu un šobrīd uh, notiek arī sarunas par Eiropas Savienības budžetu eh, septiņiem turpmākajiem gadiem, un mēs ceram tuvāko nedēļu laikā panākt vienošanos. Mēs strādājam pamatojoties uz Eiropas komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem. Un Eh, patiesībā Eiropas Savienības budžets ir Eiropas Savienības 28. budžets, un tad, kad Korvātija mums pievienosies, tas būs 29. budžets. 95% Savienības budžeta uh, nāk no dalību valstu iemaksām un tai pašā laikā 94% savienības budžeta izdevumu nonāk atpakaļ dalību valstīs un atvieglo slogu uz uh, nacionālajiem budžetiem. Es šeit runāju attiecībā uz sadarbību ar trešajām valstīm un šīs savienības budžets ir tāds kā papildu budžets katras dalību valsts budžetam, gan runājot par ieņēmumiem, gan par izdevumiem. Krīze, ko mēs pārdzīvojam jau tagad trešo gadu, atver acis gan šajā jomā, gan citās mums. No vienas puses mūsu uh, Eh, apliecina, ka mūsu valstu kopīgās intereses bija daudz nozīmīgāks nekā tas eh, varēja šķist mūsu dārgā īrija pārstāv mazāk nekā 1% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Tie ir tie labāk, tas ir tas labākais 1%. Grieķijas iekšzemes koprodukts veido tikai 2% no Eiropas Savienības uh, iekšzemes koproduktu. Un tai pašā laikā šo divu partneru valstu situācija mūs ir, uh, mums ir radījusi rūpes mēnešiem ilgi. Es slavēju grieķus un īrus, kas ir veikuši milzīgus pasākums, lai pārvarētu grūtības. Vācijas federālā valdība pieņēma pirms diviem gadiem lēmumu pārtraukt kodola enerģijas izmantošanu savā valstī, un šim lēmumam bija ietekme uz visu Eiropas Savienību attiecībā uz uh, energoresursu cenām. Pēc eh, diviem mēnešiem Itālijā notiks vēlēšanas, un Itālijas jaunās valdības īstenotā eh, programma ietekmēs visas partneru valstis. Tas nozīmē, ka mūsu kopīgās uh, intereses uh, ir saistīts ar mūsu kopīgo likteni. Un krīze tai pašā laikā ir parādījusi, ka mums nav uh, atbilstošu solidaritātes mehānismu, kas ņemtu vērā mūsu kopīgo likteni un integrāciju. Mēs veidojam dažādas fondus, tādus kā Eiropas solidaritātes fonds, uh, Bet, ja mēs eh, salīdzinām ar veselības jomu, tad eh, šeit ir runa par mākslīgo elpināšanu. Tā jau nav ārstēšana vai terapija. Un uh, Grieķijas, uh, Spānijas, Portugāles, Kipras, Latvijas pārstāvi ir uzstājuši uz to, ka līdztekus budžeta disciplīnai, kas ir nepieciešama, uh, palīdzībai, ko sniedz solidaritātes mehānisms un, un cits atbalsts, ir nepieciešams veikt arī investīcijas nākotnē, lai apgūtu ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, jo bez ekonomikas izaugsmes mēs nevaram atrisināt ne parādu, ne deficīta, ne bezdarba problēmas. Un tā kā mūsu 28. budžeta politikās ir jāapvieno uh, izdevumu samazinājums administratīvā jomā no vienas puses, jāsamazina nevajadzīgie izdevumi, un otras puses jāveic investīcijas nākotnē, tad mums uh, kopā ir jāizdiskutē virkne jautājumu par to, ko mēs sagaidām no Eiropas Savienības budžeta. Ko mēs sagaidām izdevumu daļā? kādā veidā šis budžets var atvieglot spiedienu uz nacionāliem budžetiem, kā var tiem palīdzēt, kā veidot kritisko izdevumu masu, lai panāktu ekonomiski izdevīgu rezultātu, jeb kā Lordu palāts pārstāvis teica, Eiropas pievienoto vērtību gūt. Mm, un Eiropas budžetā piecreiz lielāks finansējums ir paredzēts lauksaimniecībai nekā zinātnei un pētniecībai. Tāpat um, kolēģis Renē Vanderlindens runāja par subsidiaritāti. Jautājums, vai mēs reģionālajā un kohēzijas politikā īstenojam subsidiaritātes principus. Manā, pro, uh, manā uh, reģionā Akitēnā tūkstoši projekti katru gadu saņem Eiropas uh, reģionālo finansējumu, vai tā ir subsidiaritāte? Tā kā Eiropas uh, budžets saskaras ar lielu spriedzi, vai mums varbūt nevajadzētu izrauties no sistēmas, kur Eiropas Savienības budžeti finansē nacionālie budžeti, radot uh, spiedienu šiem budžetiem, un vai nebūtu pienācis īstais brīdis atgriezties pie sākotnējā Eiropas Savienības principa, kas ir arī ierakstīts līgumos, uh, proti, ka Eiropas Savienības izdevumus jāfinansē no Eiropas Savienības pašu līdzekļiem, pašu ieņēmumiem. Un uh, kolēģi par to arī runāja šorīt. Pašreizējā sistēma ir tāda, ka dalību valstis finansē Eiropas Savienības budžetu. Šāda sistēma vairs ilgāk nevar pastāvēt. Tā ir būtībā netaisnīga sistēma. Uh, Eh, mūsu vidū ir div, eh, kādas sešas privileģētas valstis, kas maksā mazāk, dažos gadījumos daudz mazāk nekā tām būtu jāmaksā Eiropas Savienības budžetā, ņemot vērā šo eh, valstu bagātību un labklājības līmeni. Un ir no otras puses valstis, kas, kam šāda sistēma ir neizdevīga. Tad, kad Eh, finanšu ministri sanāk vai Eiropas eh, padomas, eh, Eiropa padomas locekļi sanāk šie jautājumi netiek publiski apspriesti, varbūt, ka šī sanāksme būtu tā īstā vieta, kur mums vajadzētu šos jautājumus arī uzdot un par tiem runāt. Šorīt uh, Francijas senāta pārstāvis Mariņikungs uh, uzdeva jautājumu par to, vai nevajadzētu nošķirt eirozonas specifiskās problēmas, uh, pasākumi, kas tiek veikti valstīs, kurās ir vienotā valūta, un Tātad pie šā jautājuma mēs varēsim vēl atgriezties šo pēcpusdienu, un tas jāpatur prātā. Tas bija mans eh, īsais ievads, un tagad došu vārdu mūsu komisāram, lai viņš mūs iepazīstinātu ar Eiropas komisijas iecerēm attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu turpmākiem septiņiem gadiem. Paldies! Labrīt visiem! Un, protams, Briselē, kā jau parasti līst, šodien Briselē streiko arī taksisti, un Briselē ir ierasts, ka visi šad tad steiko. Interesanta ir eh, šīs mūsu konferences diena, jo tā ir tieši nedēļa pirms eh, Eiropas vadītāja tikšanās runājot par 2020. gada Eiropas vīziju un par to, kāda būs eh, budžeta pieejamība 20. gada vīzijai. Un tomēr ir ļoti labi runāt šeit ar Eiropas parlamentu, ar Eiropas dalību valsts deputātiem. Nezinu, vai šeit ir arī Horvātijas parlamenta deputāti, bet uh, Olī Rēna teiktais un arī Lamasūra teiktais pierādīja to, ka mēs šobrīd dzīvojam mainīgā Eiropā, mainīgā vidē. Un uh, Valsts finansējuma konsolidācija ir ārkārtīgi svarīga, un visās politikās tā iet cauri kā sarkanā līnija. 2009. gads, 2011. gads risinājumi toreiz bija citi. Šobrīd mēs vēlamies redzēt līdzsvarotāku ekonomisko risinājumu, un eh, tas maina arī Eiropas semestra profilu, un tas izmaina arī Eiropas budžetu. Uh, Man ir pieņemama šāda nomaiņa, jo tas ir pareizais ceļš. Eiropai ir jāpierāda savu darbības spēju šobrīd. Iespējams, ka būs nepieciešams izmaiņas līgumos, bet Eiropai ir jāparāda savu spēju šobrīd, un mūs vērtēs pēc tā, cik lielā mērā mēs būsim spējīgi atrisināt ekonomiskās krīzes izraisītās problēmas. Šeit eh, būs loma spēlējama ar Eiropas budžetam, jo Eiropas budžets, kādā veidā tas tiks pieņemts, ietekmēs arī dalību valstu budžetus. Tāpēc varētu izveidoties situācija, ka tas nebūs varbūt zelta vidusceļš un tomēr savu veidu atbildi uz to, kādā veidā mēs varam piesaistīt ilgspēju. Il ilglaicīgas investīcijas, kas veicinās ekonomisko izaugsmu un nodarbinātības sakārtojumu. Uh, Es uzskatu, ka tieši šeit ir arī Eiropas budžeta pievienotā vērtība. Protams, ir daudz citu aspektu, kas ir jāņem vērā, bet eh, es vēlētos atgādināt, ka Eiropas budžets ir vienīgais visā pasaulē, kurš ir salīdzinots, sal salīdzsvarots. Mums nevar būt sarkanie skaitļi. Bet tā tas tomēr nav ģimeņu budžetos, tā tas nav arī banku budžetos. Mēs varam iztērēt tikai to, ko mēs kāda ir Eiropas Savienības ieņēmuma no dalību valstīm, no muitas nodevām un līdzīgi. Bet tagad mazliet par nākotni. Mums e, ir izstrādāti ļoti konkrēti priekšlikumi, kādā veidā dzīvot šajā mainīgajā pasaulē un kā uzlabot mūsu konkurētspēju un nodarbinātību. Šobrīd, runājot par valstu budžetiem, situācija ir dramatiska. Piemēram, šobrīd Zviedrija ir vienībā, vienīgā, kura ir spējusi izveidot savu veidu fiskālos stimulus. Pārējās visās valstīs notiek budžeta taupības pasākumu gaismā. Mēs eh, esam cieši saistīti Eiropas budžets un dalību valstu budžets. Protams, eh, nākotnē mēs esam piedāvājuši tā saucamo apvārsnes 2020 risinājumu, kas būs jauns zinātnes un pētniecības programmas piedāvājums. Bet pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē mēs esam tik cieši saistījuši kopā jaunradi, inovācijas un zinātni. Jo šobrīd zinātnē atvēlētā nauda varbūt ir liela, un tomēr tā neiet roku rokā ar uh, komerc sektora jaunrade. Šis projekts apvārsnes 2020 mēs vēlamies finansējumu palielināt no 55 miljardiem, kas šobrīd ir atvēlēti zinātnē un pētniecībai. Mēs vēlamies to palielināt līdz 80 miljardiem. Tātad eh, nezinu, kas vēl no tā sanāks, bet 11. gada priekšlikums balstoties uz zinātnes programmas priekšlikumu, ko mēs saucam par septīto zinātnes ietvaru programmu. Līdz šim brīdim mēs esam saņēmuši 95 pieteikumus zinātnes finansējumiem, un e, tos ir iesnieguši gandrīz 400 zinātnieku un organizācijas. Mēs esam piešķīruši 1600 stipendijas simtiem organizāciju un zinātnieku Eiropā. Es esmu pārliecināts, ka tas ir būtiskākais zinātnes pētījuma finansējuma avots Eiropā, jo, kā jau es teicu, daudz dalību valsts šādu finansējumu piešķirt nespēja. Tātad runājot par patreizējo zinātnes eh, un pētījumu ietvaru programmu, kura drīz beigsies, nākamā jau paredzēs jaunu finansējumu stilu. Mēs vēlamies redzēt daudz ciešāku sadarbību starp zinātniekiem un inovētājiem, un mēs to saucam par apvārsnes 2020. Vēl bez tam ir izstrādāta konkrēta programma MVU, ko mēs saucam Kosma, un tā ir 2,2 miljārdi eiro. Sākotnēji šī summa bija tāda paredzēta bet eh, šobrīd jau skaitlis ir ticis samazināts līdz 1,4 miljardiem. Mēs to saucam par finanšu instrumentiem, proti tie būs sava veida finansējuma garantija instrumenti. Tā saucamais kopkapitāls Eiropā ir ļoti neattīstīts. Un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tas noteikti būtu viens no risinājumiem. Runājot par šo jaunās paudzes programmu jauniešu izglītošanai un jauniešu, pārvi, un jauniešu kustībai Eiropā, par to jau runāja Andorkungs. Runājot par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir nākotnē radīt iespējas jauniešiem Eiropā gan strādāt, gan mācīties, gan arī braukt uz citām valstīm. 2012. gadā Erasmus programmai aptrūkās naudas Un mums ir jārunā arī par citiem ilgtspējīgas izglītības aspektiem. Ir jārunā arī par to, kā veicināt iedzīvotāju iespējas strādāt citās dalību valstīs. Piemēram, ir dalību valsts, kurās jauniešu bezdarbs ir 5%, un Spānijā savukārt tas ir milzīgs, un iespējams, ka tieši jauniešu mobilitātes veicināšana varētu būt risinājums, bet tam ir nepieciešams kaut vai stipendijas. Šobrīd eh, mēs mēģinam atrast spēka plecu, kādā veidā mums eh, Eiropas budžetā nelielos naudas līdzekļus sadalīt visiem vienādi. Un mēs esam izveidojuši tā saucamo Connecting Europe fondu, kas ir domās tieši transporta tīklu attīstīšanai. Transporta tīkli, arī dzelzceļa tīkli, arī energo tīkli. Uh, Mums ir, mums ir nepieciešama dažādu transporta tīklu saistīšana starp dalību valstīm. Mēs runājam arī par digitālo ekonomiku. Runājot par transporta jomu, tad ilglaicīgu investīciju nav jo neviens nevar paredzēt, kāda būs ilglaicīga investīcija projekta riska tālākā nākotnē. Tam ir nepieciešama budžeta paredzēšana arī no Eiropas investīcija bankas puses. Un e, šobrīd mēs īstenojam dažādus pilotprojektus, e, piemēram, transporta infrastruktūra jomā. Bet ko mēs varam paredzēt jaunajā budžetā? Ko mēs varam paredzēt budžetā, kas tiktu atvēlēts svarīgiem Eiropas projektiem? ļoti liela dalību valstu budžeta daļa un arī daudz projektu īstenošanas finansējums nāk no kohēzijas fondiem. Un lauka attīstībai paredzēties finansējums arī nonāk lauku konkurētspējas veicināšanā. Un tomēr šobrīd mēs mēģinam veidot tā saucamos partnerības projekts ar dalību valstīm, bet uh, īpaši populāri un veiksmīgi tas nav, jo daudz dalību valsts izvirza tā saucamos makroekonomiskos kritērijus. Bet eh, paraugoties uz eh, tiem mērķiem, kāda ir bagātākos Eiropas reģionos, ir jāraugās, kā šie reģioni arī mēģina ietekmēt Eiropas inovāciju un jaunu darba vietu veidošanas vektoru. Eiropas budžetā ir parādījies jauns aspekts, kādā veidā jau tradicionālos politika finansējuma mehānismus saistīt kopā ar jaunajiem, piemēram, kā kohēzijas un lauku attīstības finansējuma iespējas sasaistīt kopā ar ilgtermiņa, ilgtermiņa institūcijām. Kā jau teicu, pēc nedēļas būs samits. Jau novembrī mēs runājām par šīm budžeta situācijām bet eh, toreiz mums bija jārisina nekavējoši akūti jautājumi, un eh, daudzās dalību valstīs ir apņēmība otro šādu samitu vairs nepiedzīvot. Tātad 8. un 9. februārī ir paredzēts samits, kura rezultāts mēs gaidām viss ar lielu interesi. Es ceru, ka pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē tās budžets būs zemāks nekā šobrīd. Herman van Rompoja kunga piedāvātais budžets jau ir par 20 miljardiem mazāks, un šobrīd eh, nekā 2007.13. gada budžets. Un mēs ceram arī uz Eiropas parlamenta kvalitatīvā vairākuma atbalstu. Šeit lasām vienā no lielākajiem Vācijas laikrakstiem ka viens no Eiropas parlamenta vācu deputātiem balss no zāles, kuras nevaram iztulkot, Juta Bēgas kungs un Tripfels kungs, vairāk vācu deputāti ir rakstījuši rakstu un visi šie deputāti ir vienoti tajā, ka Eiropas budžetam ir jāpastāv tādos skaitļos, kā parādās šajā rakstā. Un tomēr Eiropas budžets galvenokārt ir domāts, lai atbalstītu ilgtermiņa investīcijas. Pareizāk sakot, ne tikai pašas investīcijas, bet to paredzamību, to drošību. Tas arī ir Eiropas budžeta stūrakmens daudzgadīgums. Patreizējā nestabilitātes atmosfērā Protams, mēs visi vēlamies pieņemt neatliekams lēmums, un tomēr ir jādomā arī par to, ko mēs darīsim nākotnē un kāds būs nākotnes budžets. Piemēram, konservatīvākās dalību valstīs pastāv viedoklis, ka vajadzētu aizstāvēt lauksaimniecības maksājumus un tiešos maksājumus, un tomēr daudz piesauc budžeta modernizāciju un arī tajā ir paredzēta lauksaimniecībai būtiska budžeta daļa. Arī mana dalība valsts ir viensprāts par to, ka lauksaimniecība ir jāatbalsta. Mēs esam pārliecināti, ka sarunās ar parlamentu mums izdosies vienoties par vienkāršotākiem noteikumiem. Šobrīd mēs runājam par jauno finanšu regulu. Proti, Gala saņēmējam ir jābūt daudz vienkāršākai procedūrai, kā pieteikties un saņemt finansējumu. Birokrātijas samazināšana arī saukumzīmi. Mēs to esam izvirzījuši turpmākā perioda prioritāšu sarakstā, un mums vajadzētu iestāties arī par tā saucamajiem finanšu instrumentu atjauninājumiem. Mēs vēlamies redzēt ciešāku Eiropu. Visam drīz Eiropā iestāsies arī Horvātija. Un, eh, kā jau teicu, iespējams, ka Eiropas budžets samazināsies, un tomēr mums ir nepieciešama griba ar spēkā esošajiem finansu instrumentiem panākt to, ko mēs vēlamies redzēt. Vēlreiz paldies par šo iespēju runāt ar jums. Paldies, ka esat ieradušies Eiropas galvaspilsētā. Cilvēki cilvēkiem tas ir mūsu sauku. Commissioner, Chairman, members of the European Parliament, colleagues. Uh, Godētajais komisāri, priekšsarētē dāmas un kungi. Man arī prieks šodien uzrunāt jūs. Un paldies arī komisāram par viņu šodienas <clears throat> uzrunu. Un viņš skāra vairākus nozīmīgus jautājumus, kurus arī turpināšu. Kolēģi, īrijas prezidentūras galvenais uzdevums ir nodrošināt stabilitāti, uh, un līdz ar to arī nodrošināt stabilitāti darba tirgu un izaugsmi. Mēs tiešām runājam par konkurētspējīgu Eiropas ekonomiku, par elastību un spēju pārvarēt sarežģītus laikus. Mēs šobrīd redzam, dalībvalsts ir gatavā un atbalsta vienu otru iepratiem negatīviem spēkiem un nodrošina tiešām drosmīgs lēmums savu interesu aizstāvībai. Eiropas Savienība var, protams, mēģināt uh, savaldīt šo vētru, un Eiropas Savienības valsts kopā ir, protams, spēcīgāks nekā katra atsevišķi. Eiropas Savienība kalpo par modeli tās vienotībai daudzveidībā. Šis ir vadošais princips, ko mēs katreiz paturam prātā, arī turpinot savu konkurētspējas pozīcijas pasaulē. Eiropas semestris. Tā ir bijusi daļa no šīs attīstības Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienība līdz to arī spēj sagatavot vadlīnijas valstīm to fiskālai politikai, arī izstrādot valstu budžets. Un turpmāk arī mēs runāsim par papildus Eiropas līmeņu uzraudzību un spēcīgāku fiskālo integrāciju, kas, protams, pirmkārt pieprasa lielu tādu mm, vigilenci jau dalībvalsts līmenī un tālāk arī Eiropas līmenī. Turklāt tam visam jānodrošina demokrātiskā leģitimitāte. Īrijas prezidentūra ir uzskata, un arī tieši parlamentu sarunas un šo nedēļu uzskata, ka viena no būtiskajām vispār arī posmiem Eiropas ceļa kartē 2013. gadām, virzoties 2020. gadu. Tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo pirmkārt dalībvalstu rīcība politikas precīzi atbilst un parāda to, kā tad dalībvalsts tērē savu naudu un kādas lēmumus viņi pieņem. Tas pirmkārt ir, ir iespēja nodrošināt, ka pētniecībā attīstība precīzi atspoguļos arī nacionālās politikās. Mūsu vēsture jau pierāda, ka sabiedrības, protams, vienmēr seko tam prioritātam, kas noteikts aktualitātei, ko nosaka viņu darbkārtību politika. Eiropa šobrīd saskars ar saviem lielākiem izmaiņ, izaicinājumiem un līdz 2015. gadam Eiropa vairs tikai dzīvo 6% no pasaules iedzīvotājiem. Līdz ar to tiek arī apšaubīts Eiropas smagsvars vispārējo globālā arēnā. Mums ir vien spēcīgā konkurence no Krievijas, Ķīnas, Brazīlijas, Indijas. Tāpēc mums ir jāstrādā kopā, lai nodrošinātu, kā arī inovācijas visās Eiropas dalībvalstīs atspoguļojas tieši kā dzinējspēks visos budžetos. Īrijas prezidentūras, protams, sākotnējais uzdevums ir panākt arī daudzgadu finanšu schēma ievēro noteiktos līdzsvarus. Tāpēc nepieciešams, ja mēs runājam par vispārējo budžetu samazinājumu, tad tomēr mēs katrā ziņā nodrošinām prioritāro saglabāšanu. Mēs saprotam, ka šobrīd ir ļoti sarežģīta ekonomiskā situācija un daudz dalību valstis, arī īrija, šobrīd ļoti cieši no globālās un finanšu krīzes. Un tagad ir reizē pienācis laiks arī domāt par uzreiz reakcijām, kas spēj nodrošināt tālāku izrāvienu, lai neapdraudētu līdšanējo desmitgažu sasniegumus. Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt ilgtermiņa Eiropas nākotni tās iedzīvotājiem. Īrija ir vienmēr bijusi par piemēru par to valsti, kas spēj ļoti labi apgūt Eiropas līdzekļus, nodrošināt investīcijas galvenās infrastruktūrās un cilvēku kapitālā uzlabojot Eiropas līdzekļu tērēšanu un to absorpciju spēju, mēs esam spējami nodrošināt būtiskās investīcijas eh, sabiedrībā, kas balstās uz zināšanām un inovācijām. Tas ir arī galvenais mūsu vadmotīvs Sīrijas prezidentūras laikā nodrošināt to, ka Eiropas Savienības finansiālais atbalsts tiek novirzīts uz Eiropas izaugsmi, nodrošina cilvēku kapitāla attīstību un nodrošina arī lielāku sociālo un darba tirgus integrāciju. Te mēs skatāmies uz divām lietām. Pirmkārt, mums ir jāskatās uz vispārēju Eiropas Savienības budžetu, kas ir galvenie kontributori, kas ir saņēmēji, bet, protams, gan arī mums jāskatās, lai tas, ko mēs maksājam no Eiropas budžeta, ir tiešām mūsu kopējā politika. 86% eh, no Eiropas eh, īrijas eh, saņemtajiem maksājumiem, tas bija tieši pateicoties lauksaimniecības fondam, un savukārt struktūra fonda tikai 66% no visiem izmaksājumiem un vēl tādā attiecīgi 4% no citiem fondiem. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šeit ir jāpārmaina zināmi akcenti, un īrija arī tālākajos daudzgadu finanšu schēmas sarunās arī tam ir citu savus akcentus. Tātad mūsu kopējā atbildība ir, protams, nodrošināt tādu risinājumu, kas spēj risināt reālo krīzi. Uh, Tādēļ šodien vēlos uzsvērt galvenais komponents šobrīd, kas ir vērsts uz drošības nodrošināšanu, ir tieši akcentēt pētniecību un inovācijas. Paskatīsimies ciešāk. Eiropas izveidoto radītāju kopums parasti tiek skatīts kā salīdzinošu kriteriju kopums par katru dalību valsti. Taču šis ko, kriteriju kopums arī atsevišķi izcēla indikātoru, kā piemēram inovācijas atsevišķās dalībvalstīs. Tātad galvenokārt mūsu lielākie konkurenti, tā skaitā ir Austrālija, Ķīna, Dienvidāfrika, Japāna, ASV. Skatoties, kādas ir bijušas dažādie jomu radītāji, mēs redzam, ka īstenībā atsevišķās dalībvalsts zaudē. Eiropas Savienība kopumā 27 dalībvalsts zaudē globālajā arēnā. Tādēļ mums ir svarīgi par to runāt un absolūti salikt akcents uz inovācijām. Tālāk plānotā pamatprogramma pētniecībai un attīstībai ir absolūti vērsta uz to, lai nodrošinātu Eiropas ciešāku sadarbību, nodrošinātu tehnoloģiju, inženieru tālāku attīstību un vispārējo zinātnes virsību. Vienlaikus ir ļoti svarīgi mums ir nodrošināt arī uh, lai saprastu, ka šīs problēmas, ko mēs zinām uz konkurences pamatiem, vienlaikus tomēr nodrošinām, ka visus projektus vērtē neatkarīgi eksperti paneļu līmenī. Līdz ar to te nebūtu nekāda budžeta iegrožījuma tādā ziņā reālai konkurence Eiropas starpā, dalībvalstu starpā. No 2013. gada janvāra līdz eh, Iepriekšējā programmas ietvarā, tad septītā pētniecības programmā, mēs redzējām ļoti plašu līdzdalību. Un te mēs skatījāmies aptuveni 23% no visiem iesniegtajiem projektiem arī ieguva atbalstu. Īrija šajā ziņā ir uzrādījusi ļoti labus rezultātus vidēju un lielu budžetu projektu finansējumu piesaistē. Uh, Un man šobrīd arī ir galvenokārt tieši jāskatās, eh, kā varam tālāk virzīt mazos un vidēju mērogu projektus. Šī septītā pētniecības programma tā pārtopa nākamo, un mums jāskatās, kā mēs arī līdz ar to varam pavērt jaunas iespējas maziem Eiropas uzņēmējiem, kas īstenībā rada kopumā 88% no visiem Eiropas uzņēmumiem. Uh, Tad mēs skatāmies arī pat tālāk šeit samazinājums no 15 līdz 20 procentiem, ka būtu jāpieaug tieši, ka arī mazie projekti iegūst arvien lielāku finansējumu daļu. Tātad arī mēs skatījāmies jau iepriekš līdz 2007. gadam, mēs nodrošinām jaunu darbu vietu radīšanu un īrija līdz šim spēja uzrādīt ļoti labo rādītāju, pat vairāk nekā Eiropas vidējais rādītājs, kas bija 22% no veiksmīgajiem pieteikumiem. Uh, Tad mēs uzskatām, ka šeit ir ļoti svarīgi norošināt plašu atpazīstamību un skaidru līdzdalību šajos programmā nākotnē. Un arī noteiktais stratēģijas mērķis 2020. gadam, tas ir tikai sasniedzams ar inovācijām. Apvārsni 2020 ir tieši vērsts uz to, lai nodrošinātu Eiropas līderību industriālā arī tālākajā attīstībā un nodrošinātu zinātnisko virzību. Turklāt apvārsni 2020 balstās uz trim pilāriem - izcila zinātnē, industriālā virzība un arī industriālās zinātnes Irijas prezidentūras mērķis ir nodrošināt, ka šīs institīvas stājas pret mūsu lielajiem sarežģītiem jautājumiem, kā piemēram bezdarbs, īpaši jauniešu bezdarbs. Eiropas pamatprogramma pētniecībai ir skaidrs arī, arī ieguldījums darba vietu radīšanā un bezdarba apkarošanā. Tādēļ mēs arī kā prezidentūra to redzam ka mēs varam attīstīt jaunus instrumentus tirgus pētniecībai un arī tehnoloģiju tālākai virzībai un attīstībai. Mums ir jānodrošina būtiski uzlabojumi Eiropas pētniecībā un jāizvairs no pētījumu pārklāšanās. Es vēlos vēl speciāli īpaši tādu uzsvērt uh, jautājums, kas svarīgi ir izprezidentūrai - patenti. Tātad izveidot uh, patentu regula. Padome, protams, jau Kipras prezidentūras laikā un īrijas prezidentūras laikā atrisināt šo jautājumu par patentu tiesām, kas jau ir bijusi jābūt spēkā no 2013. gada. Līdz ar to būtu skaidri atrisināts jautājums par to, ja strīdus gadījumi nonāk tiesā, tad kā to varam atrisināt Eiropas līmenī. Mazie video uzņēmumi skaidri iegūs no tā, jo samazinās viņu patentēšanas izmaksas. Uh, un līdz ar to daudz mazākie uzņēmumi varēs jau tālāk virzīt arī savus patents un līdz ar to nožīšanāt pareizu attīstību pareizā virzienā. Jauniešu nodarbinātība, es domāju, jauniešu bezdarba atrisinājums ir šobrīd, kas atsevišķās dalībvalstīs pārsniedz pat 40% vienam īrijā, tas ir 29%, ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem mūsu politikā. Un līdz ar to tas ļautu jauniešiem arī saprast, ka Eiropas Savienība ir viņu pusē un nodrošināt tālāku attīstību. Mums tam jāpiespēlē arī jaunās tehnoloģijas. Mums jāpanāk, ka jaunieši attīst savas prasmes un tās izmanto nākotnē. Mēs arī šītos laikos šobrīd dzīvojam. Ja mēs saprotam, kāds ir inovācijas un pārmaiņas, tad mums arī jāspēj uzticēties jauniešiem un jāspēj dot viņiem nepieciešamais atbalsts un iedrošinājums, lai Eiropa virzītos tālāk. Valstis ar ļoti spēcīgu likumdošanas ietvaru, ar ļoti lieliem noteikumiem, kur arī gan nodrošina vienlaikus ļoti spēcīgas investīcijas nākotnē, šobrīd arī norāda vislabākos finanšu un ekonomikas rādītājus. Tad ir jāpanāk Eiropas Savienība un dalība valstis kopīgi spēkā un nodrošina, ka inovācijas ir mūsu budžeta arī centrā. Tas arī iekļaus Eiropas semestra uzdevumā. Un tieši tāpēc mēs tādā veidā spēsim nomierināt šo vētru un nodrošināt inovāciju Eiropu, kas kļūst atkal par pāraugu pasaulē. Priekšsādātāji, nobeigumā jau savulaik vēsturiski mums pirms 20 gadiem bija arī nodarbinātības lietu un dažādu atsevišķo komiteju uh, tikšanās un arī, kur pastāvēs 27 dalību valstis. Un tāpat arī plānojam šādu līdzīgu nākotnes sanāksmi, kur arī galvenokārt visus jautājumus, kas saistās ar Eiropas jauniešiem un inovācijām un apvārsni 2020. Un arī šo organizēs Eiropas parlament, eh, pierošana īrijas parlaments, uh, uzliekot šos akcentus uz tieši ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Irijas rādītājs piemērs skaidri parāda, ka izraušanās no krīzes nav viegla. Mūsu vēl mm, darbs nav pabeigts. Tomēr Irija skaidri pierāda, ka izraušanās no krīzes pieprasa izlēmīgu rīcību nacionālā un Eiropas līmenī. Mēs vienmēr esam bijuši lepni būt Eiropas Savienības daļa, nu jau 40 gadus. Un, protams, mūsu darbs turpināsies, nodrošinot kopīgu sadarbību, nodrošinot pārticīgu Eiropu mm, visai Eiropai un īrijai. Paldies! Merci, monsieur le président, pour ce... Paldies, priekšādātā, liels paldies par šo vēstījumu. Tas tiešām ārkārtīgi nozīmīgi, ka dzirdam, ko tādu no īrijas prezidentūras puses tālāk. Došu vārdu vienam referentam no uh, Eiropas parlamenta, Annai Jensenai, viņa ir Alde grupas pārstāva. Un pēc tam uh, gribu jums uzreiz teikt, ka tie, kas vēlas uzstāties, to saraksts ir ārkārtīgi garš. Un, diemžēl, visiem nebūs laika uzstāties, jo mēs jau esam nedaudz aizskavējušies. Bet, Anna, jums tagad vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Un liels paldies par šo iespēju izskaidrot situāciju attiecībā uz 2014. gada budžetu un pastāstīt jums par to, kā to redzam kontekstā ar Eiropas pusgadu. Pirmā problēma, protams, ir tā, ka mums šobrīd nav pieņemts daudzgadu finanšu plāns. Rezultātā mums ārkārtīgi grūti domāt par to, kā notiks likumdošana bez šī pamata, un vai nebūs tā, ka mēs būsim iestrēguši situācijā bez risinājuma. Bet nu redzēsim vēl, ko nesīs nākamā nedēļa. Un tad Lavandovska kungs jau lūk minēja, kas ir mūsu priekšā, ir mūsu priekšā ir priekšlikums, kas ļautu, kas paredz iesaldēt Eiropas Savienības budžetu 2008. gada līmenī līdz pat 2020. gadam. Tātad visus turpmākos septiņus gadus budžets paliktu nemainīgs 2008. gada līmenī. 5% mazāk nekā tas, ko mēs eh, parasti no tā gaidītu. Tas nozīmē, ka būtu samazinājumi lauksaimniecības politikas eh, sadaļā. Tas to es gribu teikt pavisam personīgi. Es uzskatu, ka tas nozīmē arī samazinājumus daudzās citās jomas, un šķiet, ka pieaugums līdzekļu būs tieši tēriņiem, pētniecībai, transporta infrastruktūrā, bet droši vien ne tādā mērā, kā mēs to redzējām komisijas priekšlikumā. Jo tur tiešām tāds, eh, šim priekšlikumam tiešām ir Eiropas parlamenta atbalsts. Nu redzēsim, kas notiks tālāk. Bet jāsaka, parlaments, Eiropas parlaments šobrīd bīstas, ka mēs ne tik vien nonāksim pie tāda budžeta, kas ir ne, nepietiekam ambiciozi savos apmēros, bet arī, ka būs ļoti neliela elastība, būs par maz elastības. Un uh, tas nozīmē, ka nebūs, ies, nebūs nekāds iespējas mainīt prioritātes laikā līdz 2020. gadam. Un gribu atgādināt, ka iepriekšo reizi, kad sagatavojām daudzgadu finanšu plānu, toreiz Tonijs Blērs bija pie šprices. Un un Eiropas parlamentā e, mums bija vajadzīgs tikai pusgads. Un tad tūlīt pēc tam Krievija piegrieza e, nav, gāzes vāda krānu uz Bulgāriju. Mēs uzreiz mainījām situāciju un, paldies Dievam, toreiz bija pieejama līdzekļu politikas prioritāšu mainīšanai. Un toreiz mēs ņēmām līdzekļus no lauksimtības politikas, bet jāsaka, šobrīd tāda veida elastības mums vairs nebūs. Un es domāju, ka elastība mums ir vajadzīga, jo pasauli mainīsies. Tā mainīsies laikā no šodienas līdz 2020. gadam. Es domāju, par to esam varam būt pilnīgi pārliecināti. Un tāpēc elastība būs vajadzīga. Tomēr kārtīgi svarīgi runāt par Eiropas Savienības budžetu ar nacionālajiem parlamentiem un nacionālajiem budžetiem, vairākiem maslu dēļ, daži no tiem jau tika minēti. Eiropas Savienības budžets ir maziņš, neliels, Un tas ir investīcija budžets. Un dažām valstīm tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Ir tādas valsts Eiropas Savienībā, kur finansējums no Eiropas Savienības faktiski veido 70% no kopējiem, kopējām valsts uh, līmeņa investīcijām un dažām dalībvalstīm, un tātad šis budžets ir ārkārtīgi nozīmīgs. Turklāt pētniecība un citas jums, kas tiek finansēts no šīs budžeta, eh, arī ir tādas, kur līmenis nevarētu tikt, sa tikt sasniegts tādā veidā, kāds notiek šobrīd, ja nebūtu ES budžeta. Un tāpēc ļoti priecājos par runu, ko teica īrijas prezidentūras pārstāvs, uzsverot to, kā īrija šī mazā valsts eh, ir tik veiksmīgi rīkosies, tieši pamatojoties uz budžeta, Eiropas Savienības budžeta līdzakļiem. Mēs šeit parlamentā ļoti daudz runājam par Eiropas pievienoto vērtību. Un, protams, ka uh, šādā veidā mēs varam darīt lietas, ko katra valsts atsevišķi nevarētu viss izdarīt. Un tāpēc svarīgi, lai apkopojam centienus. Un lai apkopojam nacionālos, nacionālā līmeņa centienus šeit, Eiropas Savienības mērogā. Tāpat arī varētu rasties tādas jomas, kur Eiropas Savienības budžets var palīdzēt arī fiskālās kon konsolidācijas pasākumos dalībvalstīs. Manā valstī, Daunijā, piemēram, lūk, mums ir bijuši līdzekļu samazinājumi, uh, piemēram, ārlietu dienesta vajadzībām, tāpēc, ka ir šis kopējais ārlietu dienas šeit Eiropā, un mēs tādā veidā ietaupījām. Lūk, kā varam redzēt, ka kopīgi rīkojoties varam ietaupīt līdzekļus mājās, paši savās mājās, nāc, savās dalībvalstīs. Tas pats attiecas, piemēram, uz iekšējā tirgus struktūrām. Te varam samazināt nacionālo budžetu līdzekļus, rīkojoties kopā un darot to ar Eiropas budžetu līdzekļu palīdzību. Tiešām ir tādas jomas, kur nacionālajie budžeti e, var tikt samazināti tāpēc, ka rīkojamies šeit Eiropas līmenī kopā. Parasti tiek teikts, lūk, ka Eiropas budžets e, nevajadzētu tikt skatīts kā tikai izdevumu budžets, kā budžets, kas nozīmē nu, dalībvalstīm tikai izdevumu, bet nē, tas var būt arī, tas var nest ietaupījumus. Un tas to svarīgi atcerēties. Es domāju, ka nākamā gada budžets ies zem virsraksta izaugsme. Mums ir jāpārliecinās, ka ir pietiekami daudz līdzekļu šāds izaugsmas veicināšanai. Un es domāju, arī jautājums par jauniešu bezdarbu ir ārkārtīgi strauji risināms. Tam ir vajadzīgi līdzekļi. Un arī nacionālā līmenī jārod finansējums šīm jaunajām programmām, kas padarīs e, jauniešu ieiešanu darba tirgu par iespējamu. Ir ja tādas dalībvalstis, kur ir ļoti e, kur tāds demografisks tendence, kur pēc pāris gadiem darba spēka pietrūks. Un tad būs visa šī vesela paudze jauniešu, kas būs attālinājušies izslēgt no darba tirgus, un situācija nebūs ilgspējīga. Nu, lūk, tās ir lietas, kas būs svarīgas Eiropas parlamentam. Bet vēl viens pēdējais komentārs no manas puses, eh, ko vēlējos teikt nacionālajiem parlamentāriešiem manī klausoties, ir, lūk, jums vajadzētu runāt ar saviem finanšu ministriem, kas nevēlas finansēt šo Eiropas Savienības budžetu. Viņi ir apsolījuši līdzekļus, bet, nu, nevēlas tos maksāt. Runājiet ar viņiem. Tā ir problēma, kas arvien pieaug. Tā ir ļoti bieža nu pat jau daudzās dalību valstīs, to, tajās dalību valstīs pārsvarā, kam lūk ir jau ir iesniegts rēķins par struktūru fondiem un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka tās ka e, projekti, kam šie struktūra līdzekļi, struktūra fonda līdzekļi paredzēta līdzekļus nevarēs saņemt, jo dalība valstis nav samaksājušas e, apsolīto naudu. Mēs patiešām strikti un ar nagiem un zobiem aizstāvēsim šo budžeta daļu. Bet kas attiec uz dalību valstīm? un līdzekļiem, ko, kas tām pienāks no ES. Es domāju, ka jums šeit arī vajadzētu izteikties, jo, ja Spānija, Itālija, Īrija līdzekļus neseņems laikā, tad jums arī pašiem jārunā, jums jāceļas kājās un jārunā ar savu valstu ministriem, nedrīkst slēpties aiz Eiropas Savienības parlamenta muguras. Jo te nerunājam tikai par līdzekļiem, vien te runājam arī par šo solījumu, par solījumu, kas jātur. Paldies! Merci! Euh. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Anna! Tālāk došu vārdu Eduardo Kavrita. Viņš ir no Portugāles. Portugāles parlamenta. Lūdzu! Vous avez la parole. Merci, monsieur président. Esta, esta reunião interparlamentar. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Šāda veida parlamentāriešu tikšanās ir ļoti, ļoti veiksmīgas. Un es vēlētos, lai mūsu tikšanās rezultātā mēs varētu samazināt to būtiskos budžeta deficītus, kur pēdējos gadus ir piemeklējuši gandrīz visas Eiropas Savienības dalību valstis. Jo patiesībā budžeta deficīts ietekmē arī demokrātisku lēmumu pieņemšanu un pilnīgi noteikti ietekmē ekonomisko politiku. Tā saucamais plānošanas semestrs, Eiropas semestrs, mēs runājam tik ārkārtīgi daudz par nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi, bet mums ir jāmācās no pēdējo divu gadu notikumiem. Mums ir aktīvi jārīkojās. Sekas tam, ka mēs neesam pietiekami ņipri rīkojušies, ir tādas, ka Eiropa ir nonākusi tādā recesijā, ka mēs pat izainot ārsvēs riktīgi neredzam. Tas ir būtisks solis pretim mūsu pašu apzināšanai, ja mēs izpratīsim to, kā veidojas valstu parādi. Īpaši smaga krīze ir piemeklējusi attālās teritorijas. Taupības politika ir ietekmējusi daudz dalībvalsts, bet īpaši smagi re reģionus, kur jau tā dzīvoja samērā šaurās ekonomiskās rocības apstākļos. Krīze dažādas dalību valsts ir piemeklējusi dažādi smagi. Vēlētos šeit pieminēt Eiropas centrālās bankas atbildi, kurā daļēji ir ietekmējusi tendence krīzes paplašināšanai, bet runāšu par manu valstu Portugāli. Portugāla bieži vien tiek piesaukt kā efektivitātes un lēmumu pieņemšanas adekvātuma piemērs. Portugāla ir īstenojusi ārkārtīgi smagas taupības pasākumu kampaņas. Tās tika uzspiestas gan no Eiropas puses, gan arī Portugāles valdība pati bija to iniciatori. Un tomēr eh, tam ir bijušas vājprātīgas sekas ekonomiskajā izaugsmē. Trīs gadus pēc kārtas Portugāla burtiski kā slēpotais no kalna krīt iekšā ielējas bezdibenī. Mēs neredzam iespēju, kā izrāpties no šīs situācijas. Vienīgais, kas mums varētu palīdzēt, ir investīcijas, investīcijas un investīcijas, arī infrastruktūrās. Tādā veidā mēs varēsim panākt visas Eiropas solidaritāti. Ja mēs vēlamies redzēt ekonomiskās izaugsmas stratēģijas īstenošanu Eiropā, tad noteikti ir jārunā arī par to, kādā veidā koordinēt dažādas pasākums un dažādas īstenotās programmas. Vēl bez tam, vai kāds ir pareizi apzinājis arī tās vajadzības, kas ir dažādās dalībvalstīs, kas ir visas problēmas sakne. vajadzētu lielākā mērā raudzīties uz vidēji ilgu laika periodu un ilglaicīgāk, bet visi šobrīd domā tikai par labākajā gadījumā rītdienu. Mums vajadzētu saslēgt kopā iespējams izaugsmas asneņus un to, kādā veidā mēs vēlamies veicināt nodarbinātību. Tam ir nepieciešams, kā jau šeit izskanēja, investīcijas zinātnē un pētniecībā. Mēs nevaram visu laiku apcirkt budžetus un īstenot taupības pasākums. Ekonomiskās politikas viens no trīs pamatvaļiem ir efektivitāte un solidaritāte. Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas, tādas Eiropas, kur ir solidāra un kur efektīvi darbojas stratēģija īstenošanā. Paldies. Liels paldies! Tālāk no Grieķijas pārstāvis Akis Gerontopulus, lūdzu. Kundze tā ir, atvainojos. Jaunos, ok. Très bien. Alors, je... Labi, ja nē, ja nevēlaties, tad tālāk Helga Tripel. Viņa ir no zaļajiem šeit no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Labprāt arī vēlos tātad runāt par statistisko jautājumu, par ko tik daudz runājam. Tātad mēs runājam par to, ka jau nepieciešama jauna izaugsma, jauns darba vietas. Neviens to neapšauba šeit. Bet kādā veidā? Es uzskatu, ka tas ir iespējams tikai tad, ja esam gatavi aktīvāk rīkoties un nozīmē papildus investēt investīcijās un e, izglītībā un zinātnē. Tātad tas jānodrošina arī ilgspējīgās inventīvas, kas arī ņem vērā mūsu klimata mērķus un nodrošina ilgspējīgu politiku. Tātad šīs investīcijas kas ir domāts par ilgspējīgu, par vidē draudzīgu eh, saimniekošanu, arī par tādu ekonomikas infrastruktūras attīstību, kas nekādā ziņā nerada papildus CO2 emisijas. Tad mums jāskatās, lai mēs arī nodrošinām šīs budžeta eh, tēriņus, kas ir vērsti uz ilgtermiņu. Tas ir īstais risinājums krīzē. Bet, ja tas nenotiek, vēl par budžetu. Ja kontributoru valstis, tad tieši, kas iemaksā, panāks savu interesu īstenošanu un tiks samazināts uh, Eiropas Savienības budžets, un savukārt tiek arī pretnostīts lauksaimniecības intereses pret kohēzijas līdzekļiem, nu tad, tad sanāk, ka tās valstis, kas visu laiku ir sacījušas, ka izglītība, pētniecība un attīstība ir šī ilgspējīgākie um, nozars, nu es baidos, ka tas viss pazudīs, un bieži vien mēs darīsim gluži pretējo nekā politiski esam to solījuši. Tāpēc mums kopīgi modrī jāsako un ir jāskatās arī īrija, kas šobrīd vada prezidentūru. Arī tad īsteno mūsu kopīgos mērķus. Otkārt, Bils Geits vakariem bija Berlīnē. Viņš tikās ar sociālistu un demokrātu politisko partiju un runājis par arī e, to jautājumu par mm, tātad finanšu darījumu nodokli. Padome ar vienu nav vienotības. 11 dalībvalsts šobrīd ir gatavi šo finanšu darījumu nodokli ieviest. Es uzskatu, tas ir īstenībā lieki, bet ir jāskatās, kur mēs reāli varam nodrošināt konkrēts ienākumu. Um, konkrēts uzdevums banku savienībai. Un tāpēc jāskatās, lai šie līdzekļi no arī banku darbībām nonāktu Eiropas budžetā. Jā, tā kā komisārs Levandovskis norādīja. Ja tad šie ieņēmumi tiešām ienāktu budžetā, tad skaidrs, ka tā būtu tāda ieguvuma situācija, un līdz ar to mēs varētu samazināt valībvalstu tiešos maksājumus. Un es ceru, ka mēs to panāksim. Un vispēcot, tā kā te ir ļoti daudz Nacionālo parlamentu pārstāvji, un es jau ļoti labi zinu, kāds arī parasti sarunas Nacionālā parlamentā, lūk, ja mēs Eiropas parlamentā pieprasam lielāku budžetu, tas jau nav tikai kaut kāda egoistiskā iestāšu vārdā bet mēs vienmēr domājam par Eiropas iedzīvotājiem un par viņu dzīvēm līdz pat 2020. gadam, lai mēs viņu interesēs varam iznot pašlabāko politiku. Un tas ir ļoti svarīgi, un tas ir jāsaprot gan padomē, gan arī nacionālajiem parlamentiem. Paldies! Um, Liels paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu. Nīderlandes pārstāvim. Thank you, Mr. Chair. Um, the Dutch... Paldies, priekšsēdētāji kungs! Nīderlandes parlaments vēlas redzēt salīdzvarotāku Eiropas budžetu. Mēs vēlamies, lai vairāk līdzekļu tika novirzīti zinātnē un samazinātu lauksaimniecības un kohēzijas finansējumu. Tikai atvērtā tirgu un tikai ar vienotu pieeju un vienotu skatījumu uz zinātni mums izdosies pamudināt uzņēmējus Eiropā, lai tie rastu jauniem ražojumiem pieeju tirgumu. Mums ir nepieciešami inovatīvi risinājumi tiem lielajiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopamies. Moderna risinājuma Eiropas Savienības budžetā ir būtisks solis pretim mūsu nākotnē, un ceram, ka februārī Eiropas padomas diskusijas būs sava veida ūdens šķirtne šajās diskusijās. Runājot par apvārsnes 2020, mēs vēlamies stiprināt Eiropu kā kvalitatīvu zinātnisko pētījumu platformu. Mēs e, apzināmies, ka aptvērsnes 2020 nauda tiks atvēlēta arī specifiskākiem pētījumiem, piemēram, zinātnes infrastruktūrai dalību valstīs un sievietes zinātnieces projektiem. Uh, Man lielā mērā priecē, ka īrijas prezidentūra uzmanību vērsīs tā saucamos savienības musturu īstenošanai. Mēs vēlamies samazināt birokrātiju un to arī atbalstam. Paldies! Tālāk došu vārdu Bobernertsonam, kas ir no Zviedrijas. Je prononce bien. Tak. Paldies, priekšsēdētā kungs. Kur jūs esat, jautā priekšsēdētājs? Šeit paceļ roku. Bū. Ļoti labi izrunājat man vārdu, uzteicami. Jautājums jau šeit eh, izskanēja, proti, kā Eiropas Savienība var atbalstīt dalību valsts, atbalstīt tādā veidā, lai tās sasniegtu savus mēķus, tos mēķus, kas ir izvirzīti dalību valstīs. Protams, eh, lielā mērā Eiropas budžetam ir jāpalīdz tam, lai dalību valsts izķeprotos no Eiropas krīzes. Un svarīgākā atbilde šim jautājumam, to esam dzirdējuši jau gan iepriekšējā paneļdiskusijā, gan arī tagad. Atbilde ir tāda, ka Eiropas budžets ir jāmodernizē un jāmodernizē pamatīgi. Tas nozīmē, ka mērtiecīgi ir jā atvēl vairāk līdzekļu tiem projektiem, kas veicina ekonomisko izaugsmu, zinātni, pētniecību, jaunu darba vietu radīšanu un līdzīgi. Uh, Un šādā ietvarā ir jārunā par Eiropas pievienoto vērtību un par tādiem projektiem, kas veicinātu Eiropas konkurētspēju. Klausējos jau divas iepriekšējās stundas tajā, kas šeit tika teikts, un visi esam viensprāts, ka Eiropa ir strād, jāstrādā šādā virzienā. Un tomēr, lai to panāktu, mums ir nepieciešama samērā sāpīgi reformējumi. Mums ir jāsamazina finansējums daudzās citās jomās. Es personīgi uzskatu, ka būtiski finansējums ir jāsamazina lauksaimniecībai no Eiropas budžeta. Zviedrijas sociāldemokrāti mēs eh, redzam budžeta iesaldējumu un vienlaicīgi budžets ir gan jāiesaldē, gan jāmodernizē. Taču jautājums ir aktuāls, vai Eiropas Savienībai ir jābūt tolerantai, tāpēc, ka E, dalību valstis neīsteno tādu politiku, kādu tā vēlētos redzēt. Mēs, protams, nevaram argumentēt, bet e, budžeta palielināšana uz dalību valstu budžeta fona ir nepieļaujama. Šādi argumenti, kas šeit izskanēja, ir nepieņemami. Patiesība ir tāda, ka ikvienam budžetam ir jābalstās uz saviem ieņēmumiem un saviem izdevumiem. Vēlētos izteikt vienu komentāru, ja jūs man ļausiet. Ikvienā dokumentā, kas pēdējā laikā ir parādījies no komisijas un padomas, tiek runāts par pasākumiem, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu, konkurētspēju un jaunu darbvietu veidošanu. Tas parādījās arī šeit. Bet eh, patiesībā ik viena programma, kas tiek īstenot Eiropas līmenī un kas nonāk dalību valstīs, ik viena progla, programma ir taupības pasākumu iežņaukta, un tas noveda Eiropas stagnācijā un recesijā. Šobrīd bezdarbs ir sasniedzis fantastiskus procentus, un sociālā nelīdzsvarotība tikai pieaug. Situācija ir bīstama, kolēģi! Ja mēs vēlamies šo destruktīvo attīstības vektoru salauzt, tad ir jāatcerās vairāk aspekti. Pirmais, to jau es pieminēju, Eiropas budžets ir jāmodernizē. Uh, Otrais ir ļoti svarīgs, proti, ka krīzē ir jānoved pie jauniem skatījumiem Eiropas Savienībā un arī dalību valstīs. Mums ir jāsaprot, ka Eiropā ir arī sociāla di dimensija, ka sabiedrība ir sociāla dimensija. Mēs nevaram visu laiku runāt tikai par taupības pasākumiem. No, Irlande, Bernard Tālāk Bernards Dakans. Leng. Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, I'm glad to have an opportunity. Paldies, priekšādātāji. Priecājos, ka varu izteikties un augstu vērtēju šo iespēju, ka Nacionālajā parlamenta pārstāvi lūk satiek šeit ar saviem Eiropas kolēģiem. Tādā veidā mēs daudz labāk varam izprast viens otru nostāju. Un es gribētu cerēt, ka ja no šīm debatēm kaut kas labs iznāk, tad tas vismaz būs sapratne vienam par otru pozīciju. Gribu teikt arī Kieram Linčum, paldies par. Uh, viņa izteikumiem un ceru, ka jūsu Eiropas kolēģi sekos jūsu ieteikumiem. Tika runāts šorīt par to, ka jāuzņems atbildība. Un es domāju, ka tas tiešām ir tas pats galvenā, galvenais. Mums ir visiem jāuzņems atbildība ne tikai par saviem budžetiem, bet arī par Eiropas Savienības iestāžu budžetu un budžetu kopumā. Un tas nozīmē saskaņotu kopēju rīcību. Tas nozīmē, ka katrai valstī, protams, ir atšķirīgas vajadzības, nenoliedzami. Dažām vairāk vajadzīgi līdzekļi lauksaimniecībā, citā savukārt spēcīgākas tehnoloģijas, ražošanas citiem smagā eh, rūpniecība un tā tālāk. Lai kāds arī nebūtu, ir jābūt lī, ir solidaritātē. Piemēram, lauksaimniecībā mēs ļoti lielā mērā mēs atkal no lauksaimniecības. Un tieši tāpēc mums izdodas atrauties no. no nu, Tās dēļ mums izdodas atrauties no iepriekšējās nabadzības un mēs nebūtu šādā šobrīdējā nostājā un nespētu darīt savu darbu tik labi, ja, ne, ja mēs nebūtu saņēmuši tik lielu atbalstu no Eiropas tieši lauksaimniecībā. Un līdzīgā kārtā, es domāju, būtu ļoti nepareizi ekonomiski e, e, Eiropas budžetu samazināt un būtiski samazināt. Tajā pašā laikā, kad nacionālajie budžeti jau ir jāsamazina jau minēto iemeslu dēļ, es tiešām nesaprotu, Eh, šos taupības pasākums tik lielā mērā. Šo, šajā gadījumā to nevar saukt par taupību. Jāsaka, mums nācās budžets samazināt vienkārši tāpēc, ka mēs nevarējām samaksāt. Bet mēs zinām, ka šie pasākumi nes rezultāts. Mums ir vajadzīga tāpat laikā atzinību no Eiropas Savienības eh, kopumā par to, ka mēs rīkojamies pareizi, un arī pārējām valstīm ir jāsaprot, ka mēs virzamies uz priekšu tikai un vienīgi kopiem kopīgiem spēkiem un pa kopēju uh, ceļu. Ja mēs to neredzēsim, tad tādā gadījumā atapsimies situācijā, kur, teiksim, pēc pieciem desmit gadiem joprojām turpinam uzdot tos pašus jautājumus, stilu joprojām mēģinam risināt tos pašus, tās pašas problēmas un tā tālāk. Un tāpēc priekšādātāji ir ārkārtīgi svarīgi uzņemties atbildību, uzņemties atbildību jau šobrīd, pirms kaut kas sāc tālāk notikt. Un mums jāmudina tās valstis, kas parādījušas uh, spēku kodā konkrētā jomā, darīt visu, ko tās var darīt, protams, kopējā sadarbības gaisotnē. Merci, mon cher collègue. Et... Es kolēģi, Paldies, kolēģi, tiešām vēlreiz gribam teikt paldies īrijai par šo lieliski sniegto uh, piemēru. Jūsu premjeras bija taču pavisam nesen iediesīt šeit Eiropas parlamentā un tiešām tā izrādīja tādu apņēmības pilnu rīcību. Tālāk. Nākamā uh, runātāja no Bulgārijas parlamentas, līdzīgi kā Anna Jensene, uh, strādā pie daudzgadu finanšu plāna kungs, es atvainojos. Paldies, priekšsādātāji. Saka Kalfina kungs no Eiropas parlamenta, no Bulgārijas. Jā, un gaidām Eiropa padomu, kas varbūt pieņems lēmumu par budžetu. Un tas, protams, radīs tālākas problēmas šeit Eiropas parlamentā, jo mums būs jāsaka vai nu jā vai nē vienošanās tekstam, pie kā nonāks Eiropa padome. Uh, Viss, ko mēs likām priekšā un kā argumentus padomē, netika ņemts vērā. Neviens no tiem netika ņemts vērā, un ļaujiet man jums dot piemēru, tā lai saprotat, ka šeit nerunājam tik daudz par vairāk līdzekļu pies, pieķer, piešķiršanu. Mēs teicām, ka lūk, Eiropas Savienības budžets ir 50 reižu mazāks nekā nacionālajie budžeti procentuāli, tikai 2% no kopējiem valsts izdevumiem Eiropas Savienībā. Tāpēc, tad, kad runājam par ietekmi savukārt, kāds ir Eiropas budžetam, es domāju, ka tas jāņem vērā. Par budžeta apmēru runājot, novembrī pēdējais priekšlikums nebija iesaldēt budžetu. Tika teikts, lūk, jūs iesaldējat nacionālos budžetus. Šeit mēs runājam par to, ka Eiropas budžets tiek vēl vairāk samazināts līdz 2008. gada uh, līmenim pirms uh, paplašināšanās Un tad ar šo vajadzētu darboties līdz 2020 gadam. Neviens dalībvalstīs neiesaldē budžetu 2008. gada līmenī vai 2004. gada līmenī uz nu, turpmākajiem desmit gadiem. Tāpēc, tad, kad run, ja runājam par iesaldēšanu, tad ņemam pašreizējus skaitļus. Dalībvalsts atsakās to darīt. Otrām kārtām ir vajadzīga arī elastība. Tad, kad tiek pieņemta nacionālajie budžeti, tad vienmēr vēlamies iz, rast iespēju ar mazāk līdzekļiem darīt vairāk. Un to nav iespējams darīt, ja netiek paredzēta elastības mēra. Eiropas budžets ir daudz striktāks nekā nacionālajie budžeti jau šobrīd, un tas jāņem vērā. Trešām kārtām pašu resursu. Lamas Urkungs jau minēja, ka mēs vēlamies ne tik daudz lielāku Eiropas Savienības budžetu, cik neatkarīgāku, autonomāku budžetu, tā lai mums nebūtu jānogaida nemitīgi uz, uz ieguldījumiem no nacionāliem budžetiem. Un tādā veidā, piemēram, tiks ietaupīti pašreiz ieska, ieskaitāmie līdzekļi Eiropas budžetiem. To jums vajadzētu teikt saviem finanšu ministriem. Tas nenozīmē vairāk naudas, nē, vienkārši labāks veids, kā naudu iegūt un kā to sadalīt un piešķirt. Un visbeidzot, mēs runājam arī par budžeta vienotību. Eiropas stabilitātes mehānismu izveidas rezultātā šobrīd lūk rodas arvien jaunas idejas, jauni instrumenti Eirozonai un tā tālāk. Tas viss ir lieliski, bet ja mēs izveidosim vairākus atsevišķus budžetus, tad jāatceras, ka tie tomēr nāks viss, nā, līdzekļi vienalga nāks no nodokļu maksātā naudas. Un tāpēc mēs vēlamies, lai ir vienota kopaina, kur ir skaidri un gaiši pateikts, kādas saistības pastāv un e, cik tad gal galā nodokļu maksātāji maksā. Nevis kaut kāda veida fragmentācijas šai ziņā. Tā, es domāju, tā rīkoties ir tikai demokrātiski, jo šī paralēlo struktūru situācija nevar turpināties. Tas ir tas, ko parlaments vēlas. Un es jums varu pateikt, ka, padu, jums var pateikt, ka padomu šobrīd nevēlas rēģēt uz šiem mūsu apsvērumiem, uz mūsu prasībām. Un jāsaka, esmu ārkārtīgi nobežījušies, vai tā vienošanās, pie kā nonāks Eiropa padomu nākamnedēļ, būs tāda, ko parlaments eh, varēs apstiprināt. Es ļoti šaubos par to. Liels paldies, godētais kolēģi, saka priekšādētājs Nu, un tagad dosimies pie Baltijas jūras krastiem, uz Poliju. Un mūs uzrunās Polijas parlamentu vicepriekšsēdētājs no Eiropas lietu komitejas Galaževskī kungs. Lūdzu. Nu, Nē, viņi tomēr nav zālē. Tomēr, tomēr. Es atvainojos, droši vien nepreiz izrunāju jūsu uzvārdu. Priekšsēdētāji, jāpaldies. Es gan nāku no Polijas dienvidiem, līdz to līdz jūrai vēl tur eh, gabals, bet eh, Polija, protams, ir Baltijas jūras krasts. Komisārs Ļevandovskis norādīja, ka mēs šobrīd Eiropas Savienības esam nonākuši unikālā situācijā norādot, ka iepriekšējais budžets iespējams būs mazāks nekā um, iepriekš. Tad šis samazinājums un atstājam 2008. gadu līmenī. Nu, bet savukārt mērķi, kas ir uzticēti, protams, ir daudz lielāki. Un tas sanāk tāds uh, savstarpējās pretrunas. Un tādā ziņā bijis tiešām labi rast kādu kopsaucēju kur mēs varam ap, ap, um, saskaņot mūsu pienākumus un mūsu resursus. Bet, nu, realitāte tā izskatās, un iespējams, ka mums tādā to jārēķinās, samazināts budžets. Katreiz, protams, samazināts budžets, mums liek arī kritiski izvērstēt Eiropas Savienības budžetu. Kā jau iepriekš teicām, te, protams, tāda, nu, nelaimīga sakritības. Kādā veidā mēs to varētu risināt? Es te varam, protams, daļai piekristam Nīderlandes kolēģim. Nu, šo jautājumu par budžetu jau pieņems pēc pāris nedēļām, tā ka tur nav vairs laika kaut kādas kardinālas reformas, modernizāciju ieviest. Nākošais, ka mēs to varam darīt, ir sākot no 20. gada. Un es tam piekrītu. Savukārt, atgriežoties pie iepriekšējām debatēm, komisārs Rēns norādīja, ka daļa no problēmas, protams, ir lielās atšķirības dalību valstu ekonomikas starpā. Lūk, tieši tādēļ arī kohēzijas politika ir tik ārkārtīgi svarīga. Mums jānodrošina vienlī, vienots tāds spēles laukums. Man ir prieks, ka kohēzijas politika ir iegūst ļoti lielu atbalstu šobrīd. Un droši vien tas nodrošinās tās turpināšanu. Par pētniecību un attīstību. Tas arī ļoti nozīmīgi. Zinātniskai pētniecībai, nu, te, protams, šie uzsvari ir daudz lielāki. Es ļoti ceru, ka skatoties no Eiropa 2020 perspektīvu, šī, šo atšķirību varēsim samazināt. Un, ja dalībvalsts vēl nav veikuši nepieciešamās pārmaiņas, tad viņi tomēr to varētu arī izdarīt. Liels paldies, godātās kolēģi. Nu, tad atgriežamies pie Grieķijas un došu vārdu Finanšu komitejas priekšādātājiem Antonis Pēsas. Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αυτή η συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι μια... Paldies, priekšādātāji! Šī sadarbība pie Eiropas pusgada pilnīgi noteikti ir svarīga, ja vēlamies nodrošināt demokrātisko leģititāti lēmumiem, kas tiek pieņemti Eiropas Savienībā. Un mēs ceram, ka šī sadarbība nākotnē turpināsies, tā kļūs sistemātiskāka, organizētāka. Grieķija šobrīd uh, izstrādā ekonomiskās pielāgošanās programmu, to piemēro, piemēro arī stabilitātes eh, pasākumus 2013. gadam, un neskatoties uz visām šīm reformām un pasākumiem, eh, turpinam arī taupības pasākumus. To daram jau ilgāku laiku. Jau piekto gadu esam krīzē Kohēzijas politika ir tā, par ko gribēju runāt vairāk. Saskaņā ar statistikas datiem, kas ir manā rīcībā, redzam, ka jaunā metoda būs pavisam atšķirīga no pašreizējās situācijas. Un recesijas sekas tikai pieaugs. Esam šobrīd ļoti izšķirīgā posmā. Līdzekļu, kohēzijas līdzekļu pārdalīšana šobrīd ir balstīta uz pavisam citādāku ainu, uz, uz, uz cit, un kas šobrīd ir mainījusies. Visi šie IKP dati, kas tiek izmantoti bezdarba līmeņi un tā tālāk, kas tiek izmantot kā e, dati, vairs nav aktuāli. Un līdzekļu pārdalīšana tāpēc nenorisināsies atbilstīgi. Otram kārtam pētniecība. Pētniecība un novatorisms ir tās jums, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai veicinātu dalību valstu konkurētspēju. spēju ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī starptautiskā līmenī. Un tāpēc šeit līdzekļu samazināšana būtu katastrofāla. Tā rezultātā dalībvalsts un reģioni, kas jau ir krīzes situācijā, nevarēs investēt izaugsmē un pētniecībā. Un tas, kā tāda apgrieztā ritenī, lūk, atkal ietekmēs konkurētspēju negatīvi. Tātad konkrēta spēja kohēzija. Trešā lieta, par ko gribēju runāt, ir ieņēmumi. Jūs jau zinat, kāda ir Eiropas Savienības galvenie izaicinājumi. Un šie pašu resursi e, būtu jāgūst. Nu, šobrīd ieņēmumi tiek apsvērti, ka tie varētu nākt no PVN, no finanšu transakciju nodokļa bet jebkurā gadījumā šādu pašu resursu izmantošana ir jāīsteno efektīvi. Tā, lai samazinātu arī birokrātisko slogu. Paldies! Priekšādātājs turpina atgriežamies pie īrijas. Un došu vārdu Terijam Laidenam. Es atvainojos, ja nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu atkal. Nedomāju, ka esmu korekti izmantojis. Vai šis kungs no īrijas ir klāt? Nē, nav viņa uz vietas. Labi. Nu, tad atgriežamies pie Eiropas parlamenta un Salvadora Garīgas, lūdzu. Muchas gracias, eh, presidente. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, zinu, ka dalību valstu pārstāvi, kur šobrīd ir sapulcējušies šeit no dalību valstu parlamentiem, uh, šo dalību valstu parlamentu pārstāvi ir, ja tā varētu izteikties, iesaist par Eiropas projektu, neskatoties uz to, ka šobrīd Eiropa ir ļoti grūtā situācijā. Es domāju, ka šobrīd ir pienācis laiks paraudzīties, kādā veidā arī dalību valsts var iesaistīties kopīgā projekta īstenošanā un kā dalību valstīs tiek diskutēts par to, ka Eiropas budžets ir Eiropas pievienotās vērtības izpausme. Uh, Vai tiešām mēs vienmēr da, eh, Eiropas budžetu uzskatām par pievienotās vērtības budžetu, vai arī mēs to uzskatām par 29. budžetu, ja par 28. uzskatām Horvātijas budžetu? Dažādu dalību valstu valdības vienojās par Eiropas budžetu padomē uz septiņiem gadiem, un šobrīd piedāvātais ir 20 miljonu, miljārdu atvainojos mazāk nekā iepriekšējā budžeta daudzgada ietvara budžets. Ir svarīgi parlamentos runāt par ko citu, ne tikai par naudu un tās daudzumu ir svarīgi, par, ir svarīgi Eiropas budžetā runāt arī par citiem aspektiem. Šobrīd notiek budžeta konsolidācija, un tomēr tikai un vienīgi Eiropas budžets var piedāvāt investīcijas ilgākam laika periodam. Iedomāsimies, kas būs 20. gadā. Vai tiešām 20. gadā mēs redzēsim to, ko vēlamies sagaidīt - ekonomisko izaugsmu, sakārtot darba tīrgu? Eiropas padomi pieņem Eiropas budžetu, un tad tas nonāk akceptam parlamentā. Mēs, Eiroparlamentārieši, vēlētos griezties pie jums, dalību valstu parlamentiem, pēc palīdzības. Pēc palīdzības, lai pārliecinātu gan jūsu parlamentus, gan jūsu valdības par to, ka ne visu mēs varam izmērīt vai saskaitīt. Mēs nevaram skatīties tikai un vienīgi no naudas viedokļa. Mums ir jāskatās arī caur citām prizmām - kohēzija, lauksēmniecība, kultūra, izglītība, ārlietu politika. Visus šos aspektus eh, atspoguļo Eiropas budžets. Mums Eiropas eh, plānošanas semestrī ir par to jārunā, un tas būtu arī mūsu Eiropas parlamenta vēstījums jums. Tālāk dodu vārdu Lordu palātas pārstāvei Baronesai Kafeinai. Thank you. Several mentions have been made of the... Paldies priekšsēdētājiem. Protams, nu, ir bijuši jau vairākas aicinājums tiešām nodrošināt investīcijas um, pētniecībai, attīstībai, inovācijās, lai arī veicinātu ekonomisku izaugsmu. Savukārt, ja mēs skatāmies par budžetu daudzgad schēmu un virzību uz 2020. gadu, uh, ar ko cieši saistās, un tad mēs redzam, ka tur ir daudz nepietiekamību. Un, protams, ka šo situāciju vēl vairāk pasliktinā taupības pasākumu un ekonomiskā krīze. Apzinoties to, man jautājums komisāram, kāds jūs varētu būt tad jūsu vīzija par to, kā varētu nodrošināt šos līdzekļu nodrošināšanu investīcijām, pētniecībai, attīstībai, saprotat, ka ļoti grūti arī veikt konkrētos aprēķinus par dalībvalstīm un komisijas līdzmaksājumiem. Mums jāsaprot tas viss plašākajā budžeta kontekstā. Mums tiešām būtu svarīgi dzirdēt, kāds mehānisms komisija piemēro, lai nodrošinātu šeit konkrēto aprēķinu, nevis tikai līdzinējās biznesa metodas par eh, konkrēto izmaksu liederību. Un otrs jautājums, kas varbūt netik tieši ar to saistās, bet, bet jau arī kā Traupils kundze, kundze jau norādīja no zaļo partijas Vācijā, uh, par vēlēšanām. Vai komisija ir arī veikusi jau papildus arī izvērtējumu? Piedošana tad runāja par finanšu darījumu nodokli un par to iespējamo arī tālāk ietekmi uz budžetu. Mm, mēs saprotam, ka vispārējie ja aprēķini līdz šim gan pierādīja, ka finanšu darījuma nodoklis neradīja pietiekumus pašu resursus. Bet kā jūs to redzat? Paldies, Baronisē! Tālāk došu vārdu Giancarlo Giorgetti, viņš ir no budžeta komitejas Itālijas parlamentā. Lūdzu! Grazie, signor Presidente! Paldies, priekšsādātāji! Vēlos norādīt. Esmu pirmkārt ļoti pateicīgs, ka tam, ko teica Marīnikungs. Tas bija ļoti godīgi un atklāti. Arī es tā vēlos izteikties. Nesmu jau šeit pirmo reizi, un diemžēl jāatzīst, ka jautājums par demokrātisko leģitimitāti un būtisko lēmumu pieņemšanā, piemēram, budžeta jautājumos, godīgi sakot, nu, tur ir ļoti daudz nepietiekamību. Tas ir ļoti sarežģīti šeit arī, un jo iepriekš tur mēs runājam par ekonomiku, izaugsmu, nodarbinātību. Uzskatu, ka gan arī komisāri, gan arī citi, kas jau izteicās par kopējo budžetu, nu, te nebija ļoti pārliecinoši argumenti. Tas bija diezgan vāji. Un tieši tāpēc vēlreiz es vēlos atgriezties pie jautājuma par leģitimitāti. Galgalā, mēs esam tautu pārstāvji. Un bieži jau mēs dzirdām tos pašus argumentus. Es esmu budžeta komitejas Itālijas parlamenta priekšsādātājs. Jūs zināt, kāda ir situācija Itālijā? Un mums trīs vēlēšanas. Un vakardien mums bija tieši arī sarunas konference ar uzņēmumiem, vidēja mērogu uzņēmumiem, un rīt atkal es piedalos citā konferencē, un es saprotot, kādi ir reālie priekšlikumi kādi ir konkrētie pasākumi, ko jau veids Itālija, nu tad tas, kas tiek pieņemts arī, piemēram, Eiropas līmenī, tas neizskatās īpaši demokrātiski leģitīmi. Te nav runa par Eiropas parlamentu gan, bet gan par visām Eiropas tautām un par lēmumu pieņemšanu. Bieži vien ir tāda situācija, kā ka te mēs vadāmies uz Uh, konkrētām, varbūt tādā emocijām. Nu, salīdzināsim reāls lietas, piemēram, darba nodokļi, darba spēka izmaksas un to nodokļi. Ja jūs uzreiz tad arī runājat par finanšu darījumu nodokļu ieviešanu un šo līdzekļu tieši iepludināšanu Eiropas kasē, nu, ja mēs domājam, piemēram, par Eiropas nākotni, tad mēs domājam par reāliem līdzekļiem, fondiem. Bet, nu, vidējā mēroga uzņēmumi parasti mēģina iekļūt pieju, bet neizdodas. Tur kaut kādas barjeras čērsļi un nekādā veidā viņam neizdodas piesaistīt uh, svarīgos līdzekļus. Budžets, nu labi, budžetu šātāmus mēs labi zinām. Eiropas Savienība katrā ziņā ir gatava pieņemt būtiskus lēmumus. bet mums jāsaprot, ir arī nopietnas, nopietnas grūtības vēl priekšā ekonomiskā ziņā. Paldies! Jā, tiešām arī šī piezīme ļoti svarīga. Tālāk Alda Susas no Eiropas parlamenta, viņa ir Portugālē. Obrigada, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar. Paldies, priekšsēdētāji. Un prieks veikt, protams, šeit visus deputātus un uh, Eiropas parlamenta deputātus. Vairāk jau arī, piemēram, komisārs Levandovskis un tāpat arī kolēģi deputāti jau vairākas reizes arī norādījis to faktu, ka sarunās par daudzgad budžeta schēmu mēs šobrīd nesam nonākuši sarunu tādā jau iznākumā. Nu, te nav runa par iesaldēšanu, te pat runa par milzīgiem samazinājumiem. Eiropas budžets, vai nu gadskārtējs, vai daudzgadu budžets schēmas uh, ietvaros, te visu laiku ir samazināms. Un te mēs redzam, ka trūkst mēķu, trūkst uzstādījumu, te visu laiku ir tādi minimālā izdzīvošanas programma. Nu, un visu laiku šie griezti tiek noteikti daudz zemāk nekā to paredz līgums, Eiropas līgums. Tā ka īstenībā mēs šobrīd jau redzam, ka viss ir virzīts, lai darītu daudz mazāk nekā to nosaka līgums. Mēs savukārt vajadzētu mums vajadzētu iestāties par Eiropas budžeta palielināšanu, un mēs, protams, arī atbalstām daudzgadā budžeta schēmas eh, līdzekļu piešķiršanu, palielināšanu. Nu, mēs varam skatīties arī šeit no Eiropas līmeņa, nacionālā parlamentā. starp Eiropas parlamentu un padomi, kas, citiem vārdiem, vienkārši ir Eiropas valdības kopā, šobrīd notiek tāda smaga cīņa, visu laiku tāda smagā cīņa par budžetu. Bet, nu, lūk, tieši tādā ziņā nacionālajie parlamenti var spēlēt būtisku lomu, lai nodrošinātu pareizo risinājumu pieņemšanu. Pirmkārt, es nedomāju, ka būtu pareizi teikt, ka bija ekonomiskā krīze, un tās rezultāti ieviest milzīgi taupības pasākumi. Taupības pasākumi bija politiska izvēle, ko pieņēma tautas un attiecīgie komisija. Tālākās pielāgošanās pasākumi mēs redzam, ka tas īstenībā uh, uh, tikai grauj darba tirgu, samazina darba vietas un ved pie sociālās katastrofas. Tieši tāpēc, manuprāt, ļoti svarīgi runāt par finanšu darījumu nodokli. Un mm, tādā veidā mēs palielinātu Eiropas pašu resursus, kas arī īstenībā būtiski, bet vēl jau svarīgāk tas ir sociālās drošības, uh, godīguma un pārdales ziņām. Jo tad tas mm, naudas līdzekļi, ko mēs iegūstam no finanšu darījumiem, tas tiešām būtu apsveicami. Eiropas mobilitāte arī vēl svarīgs jauns temats. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi, bet ja jūs to vēlaties tā arī piespiest kārtā ieviest, nu tad mm, tāpat jūs nevarat piespiest arī automātiski ekonomiku attīstīties. Galu galā šobrīd viss šie darbi jaunās darba vietas, tas ir kaut kas tāds nestabils. Tas nav uz laiku, tas nav uz mūžu. Tā kā mums jādomā par ilgspējīgu attīstību un eh, noteiktību. Paldies! Paldies, paldies jums, kolēģi. Nu, tagad esam nonākuši pie tādas situācijas, ka laika vairs nav, bet pieci runātāji vēl vēlas izteikties, viņiem nevarēšu, diemžēl nevarēšu šobrīd dot vārdu. Jūs, godātais pārstāv, varēsiet izteicāties jau no rīta un varēsiet izteikties arī pēcpusdienā, bet šobrīd vairs nav tam laika. Balsts no zāles. Tulki to nedzird. Priekšstādājs turpinās ārkārtīgi atvainojos. Es nevaru jums ļaut to teikt. Jūs šorīt jau izteicāties. Saka runātām, jūs izteicāt ļoti atbilstīgus komentārus, jā, un vēl ir pusducis kolēģu, kas neizteicās šorīt. Turpinās izsaucienu no zāles, kurš tūk joprojām nedzird. Nu, diemžēl tūkiem jādodas prom, saka priekšādātājs, viņiem jādodas pusdienu pārtraukumā, un mums ir laika ierobežojumi. Tieši tāpat arī kā budžetā, arī laika ziņā mums ir ierobežojumi. Tālāk gribu jums teikt, lūk, mums vēl ir pāris minūtes, gribu teikt paldies um, tūkiem par to, ka viņi tik atsaucīgi un paliks vēl kādu brīdi šeit, un tāpēc došu vārdu um, komisāram noslēguma izteikumiem, nu varbūt pāris novērojumi, bet pavisam īsi, un pēc tam došu vārdu Trautmens kundzei, kas šī rīta mm, sesija noslēgs. Nu, nezinu, vai varēšu jums strauji atbildēt, saka Levandauska kungs, bet tomēr mēģināšu. Es domāju, ka ir skaidri tas, ka leģibitātes iegūšanai Eiropai jāpierāda, ka tā ir liederīga. Liederīga cilvēku problēmu risināšanā, ka tā nevis sprediķo cilvēkiem, bet gan risina viņu problēmas. Un es esmu pārliecināts, ka ņemot vērā nacionālo budžetu ierobežojumus, na, uh, īpaši investīciju jomā Eiropa varētu piedāvāt daļu atbildes, jo tā piedāvā stabilitāti, stabilitāti uz vairākiem gadiem, bet, protams, ka ne jau par katru cenu, ne jau uh, katrā ziņā, un tāpēc mums ir jāaizstāv, jāaizstāv tāds atbilstīgs, nu, pieklājīgs maksājumu līmenis un struktūra. Un tas ir mans pienākums aizstāvēt arī šos leģitīmos eh, salīdzinājumus starp ES un nacionālajiem budžetiem, ko apstrīdēja šeit Benhard kungs no Zviedrijas. Nē, mēs varam sali, veikt šādu salīdzinājumu, jo neskatoties uz paplašināšos laikā no, no, no 15 uz 27, nu jau 28 dalību valstīm laikā eh, no 2010. uz 2000, līdz 2010. gadam jau bija nemitīgi ierobežots budžets. Ar vienu budžets pieauga ļoti lēnām, pavisam nelielā līmenī. Kaut gan teritorija, ko tas ietver, palielinājās, un tāpat laikā dalība valsts nodeva kompetences Eiropas līmenī. Arī jūsu valsts, arī Zviedrija un Vācija ir vienīgās, kas ir eh, palielinājuši budžetu eh, vēl mazāk kā mm, Eiropas Savienības budžets. Bet jāsaka, geogrāfiski teritorija ir pieaugusi. Tāpat, ja runājot par modernizāciju, te piekrīt, jā, tas bija mūsu sākotnējais priekšlikums 2011. gadā to izstrādījām, bet kā norādīja tik daudz runātāji no Eiropas parlamentā, ne Jensen, ne Helga Trupela, Kalfinkungs un citi. Šobrīd samazinājumi tika noteikti nu, tādu jau nu, ļoti loģisku sarunu rezultātā. Un tās valsts, kas pirms vēl tālākus samazinājumus, eh, nu, viņas negrib skatīties uz modernizāciju. Viņi vienkārši vairāk grib aizsargāt savas nacionālās aploksnes. Tāda ir viņu loģika. Un tas jāatceras tad, kad tiek runājumi par samazinājumu, jo nevar būt vienlaicīgi samazinājumu un budžeta modernizāciju. Tāpat laikā visi atbalsta lūk, ka Eiropai vajadzētu veicināt darba tirgu, investīcijas un tā tālāk. Bet budžets tāpat laikā netiek palināts. Anna Jensena lūdza jūs aizstāvēt šo budžetu, un tas, manuprāt, ir pilnīgi acīm redzami. Jo ar nedaudz līdzekļiem Eiropas līmenī var panākt daudz vairāk. Mēs ar tiem uzturam divus miljonus cilvēku, tāpat laikā arī Sīrijā. Un tas ir tāds kopīgs centiens no Eiropas Savienības budžeta. 1,5 miljonu cilvēku Irākā tiek nodrošināti ar sanitāriem standartiem atbilstīgiem apstākļiem. Tas atkal ir tāds kopēji, tā, tāda kopēja kumulēta darbība. Mēs nevaram, protams, gaidīt ar revolūciju ieņēmumu pusē. Tas tik strauji nenotiks. Šis process būs garš un sarežģīts. Jo ar finanšu transakciju nodokli drīzāk varēsim sākumā darboties ar pastiprinātās sadarbības metodu. Nu, par to žēl. Jo mums ir vajadzīgs kaut kāds tāds sākums, atspērienu akmens. Varbūt tas varēs būt tāds atspēr, atspērienu akmens nākotnes, gaiš, ne, gaišai nākotnēji. 7. 8. februārī, es domāju, mūs gaida būtisks pārbaudījums Eiropas līderiem. Eiropas Savienībai taču tika piešķirt Nobel miera balva galvenokārt par rīcību pagātnē, un nu mums jāpierāda, ka esam to pelnījuši. Mums ir jātaisno šī balva arī iedzīvotāju acīs. Mums ir vajadzīgs finanšu miers septiņus gadus, septiņus turpmākos gadus. Paldies! Paldies, turpin priekšādētās! Katrīna Trautman tālāk. Viņa ir budžetu komitejas referenta. Paldies priekšādātāji. Pāris vārdos un pavisam īsi. Pirmām kārtām es domāju jāceras, ka visi parlamentārieši uzstāju uz to, ka mūsu budžets ir 28 valstu budžets. Un tāpēc nevar te lemt viens vai otrs, tā ir, tas ir kolektīvs lēmums. Un tam ir spēja nodrošināt pievienoto vērtību otrā piezīme izaugsmē. Izaugsme ļaus nodrošināt visu, kas Eiropai vajadzīgs, un te Eiropas budžets būs katalizators. Tas ir kā papildus finansējums, un tā loma ir nenoliedzama izaugsmas veicināšanā. Un tas ir saistīts ar visiem šiem ilgtermiņa izaugsmas mērķiem. Vēl viena piezīme ko vēlos izdarīt klausoties debatēs, ir tas, ka šīs eh, runātu runājot par rekomendācijām valstīm. Priekšādātāji šī sanāksme veltīta tieši budžetam, un eh, šobrīd budžets nav nenodrošina taisnīgumu tajā, kā dalībvalstis veic ieguldījumus. Šis, es domāju, jautājums ir jāizpēta vēlreiz jo visas dalībvalsts vēd šo ieguldījumu samazināt, tas, protams, skaidrs. Tā rezultātā nonākam pie tāda, tāda sastrēguma gan budžeta ziņā, gan arī, ja runājam par finanšu plānu ilgtermiņā. Es domāju, ka aprēķinos, ka tiek veikts ieguldījumi, jāņem arī valstu deficīti, un varbūt jāizmanto citi atskaites dati. Komisija zināmā mērā ir atbalstīja mūs, vienreiz nobalsoja par šo priekšlikumu, pēc tam atkal bija balsojums pret, bet es ceru, ka pie tā atkal atgriezīsimies, jo galgā ES budžets ir investīcija budžets, un mums ir jāspēj atjaunot izaugsme ar investīcijām, un e, nedrīkstam e, sodīt dalību valstis. Tālāk par demokrātiju un leģitimitāti, ko panāk Nacionālais parlaments un Eiropas parlaments. Jā, Tas ir viens no Eiropas pusgadu uzdevumiem. Un noslēgumā mums nepieciešams prasīt no dalībvalstīm rīkoties sas, saprāt, saskaņoti, un es domāju, šī, šī saskaņotība ir atslēgvārds. Tad, kad mēs apliecinam, pieņemam ambiciozus mērķus, bet nepiešķiram tiem to sasniegšanai līdzekļus, tad mēs zaudējam uzticību cilvēku acīs, un tad zaudējam arī demokrātisko leģitimitāti. Tas pats attiec, attiec uz valdībām, un tāpēc komisija tā arī turpina uzstāt uz visiem šiem, at, e, kom, kad komisārs teica, ka valstīm ir jāsmaksā rēķini, kas tam tiek tagad iesūtīti, un ja mēs solījums nepildīsim un uh, tikai tos uh, izteiksim skaistiem vārdiem, tad mēs nonāksim pie reālām problēmām. Un tāpēc uh, nedrīkst dalībvalstis radīt šādus parādus arī ES budžetā. Tādi mani secinājumi klausoties debatīs. Paldies, kolēģi, saka priekšādātājs. Un tā tad. Tagad noslēdzam darbu šajā panelī. Gribu pateikties visiem, kas līdzdarbojās izteicās 16 eh, runātāji un izteikt gribu varbūt eh, komentējot Francijas senātu pārstāvi nepatīkamos vārdus, gribu jums pat teikt, ka neviens no de deputātiem nav šajā rītā runājis eh, divreiz. Neviens nav izteicies divreiz, un no otras puses ir vismaz bijis viens pārstāvs no katras eh, tās valsts, eh, kuru pārstāvi pieprasījuši vārdu. Bija pieprasījuši vārdu. Tātad tika dots nevienam, neviena valsts netika izslēgta no runātāja saraksta, ja, ja gribēja izteikties. Tas pats attiecas arī uz Franciju, gan Nacionālās asamblējas, gan senāta. Izteicās pārstāvi. Un, nu, tas nozīmē, ka ir vēl tādi kolēģi, kas vēlējās gan izteikties šorīt, bet to nevarēja, nu, tāpēc, ka tokiem jādodas prom, tā tas vienkārši ir, un tāpēc mēs nevaram turpināt darbu, bet tāpat laikā šie runātāji, šiem runātājiem tiks dot priekšroki, ja viņi vēlēsies izteikties šo pēcpusdienu. Un es par to informēšu šos kolēģis, kas vadīs pēcpusdienas sanāksmes. Un beidzot lai mēs tā visu to noslēgtu ar tādām gaišās, tāds gaišāks nots, gribu jums pastāstīt, ka jūs visi esat uzaicināti eh, šajā pusdienu pauzē eh, iekost un iedzert um, kafiju vai ko citu šeit uh, par Eiropas parlamentu mūsu kopīgo budžeta līdzekļiem. Nu, līdz pēcpusdienai, kolēģi.